Tā ir rakstiskā deklarācija numur 0021. Un tagad turpināsim ar balsojumu skaidrojumiem. We still have to adopt the minutes from yesterday's sittings. Mums joprojām ir jāapstiprina vakardienas sanāksmju protokoli. Visi dokumenti, kas ir pieņemti, ir jūsu rīcībā, vai jums ir kāds pretenzijas? Pretenzija nav, līdz ar to protokoli tiek uzskatīti par apstiprinātiem. We don't have it in English, do we? Somewhere.